pret atturas noraidīts. 16. paragrāfs ordināla teksts par pret atturas pieņemts. 5 par pret atturas noraidīts. Paragrāfs 18. ordināla teksts divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 29 ordināla teksts par pret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 38. paragrāfs ordināla teksts par pret atturas pieņemts. 6. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. par pret atturas noraidīts. 56. ordināla teksts trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa un otrā trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot par otro daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot.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 pieņemts. 58. Orģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 9. Orģināla teksts par, pret, atturas pieņemts. Piezīme 29 pār pret atturas pieņemts, 30 pār pret atturas pieņemts, piezīme 43 pār pret atturas pieņemts, 46 piezīme pār pret atturas pieņemts. Astotais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. F apsvērums četrās daļās pirmā daļa par, pret, nu, atturās pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts, ceturtā daļa par, pret, atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad uh, um, kolēģi Makalister ziņojums. Grozījums 3 par pret atturas noraidīts, 6 par pret atturas noraidīts, paragrāfs 4 orģinālteksts par pret atturas pieņemts, 7 par pret atturas noraidīts, paragrāfs 5 ordināla teksts divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts, astotais grozījums par, pret atturas noraidīts, 13 grozījums par, pret atturas pieņemts. Ordināla teksts līdz ar to atkrīt. Nākamais būs grozījums numur 9 par pret atturas noraidīts. Grozījums 10 par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 44 personāla balsojums, ordināla teksts. Pārbaudam. Pārbaudam desmito grozījumu. Tātad balsojam vēlreiz elektroniski par desmito grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Paragrāfs 44. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 46 divās daļās pirmā daļa par pret atturas. Ņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Nākamais 58. paragrāfs daļās daļās pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts grozījums 11 par pret atturas noraidīts. Grozījums 12 par pret atturas noraidīts. Grozījums 2 par pret atturas noraidīts. Groz, paragrāfs 70 ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. Apsvarums E, pirmais grozījums par pret pret atturas noraidīts, piektais grozījums par pret atturas noraidīts, ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad uh, AFET komitejas rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Nākamais ir Danžāna kungu ziņojums. 18. grozījums par pret atturas norādīts. Ordināli teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts, trešais paragrāfs orināla teksts par, pret, atturas pieņemts, pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts, 20. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 21. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22 grozījums par, pret, atturas, noraidīts 23 par, pret, atturas, noraidīts 24 par, pret, atturas, noraidīts. Ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25. par pret atturas noraidīts. Ordināla teksts 12. paragrāfs 3 daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums divās daļās, abas personāla balsojums, pirmā daļa sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa. Līdz ar to atkarīt 26. grozījums par, pret, atturas, noraidīts 27 par, pret, atturas, noraidīts 3 par pret atturas noraidīts. 28 par pret atturas noraidīts. Orģināla teksts 16. paragrāfs, divas daļas, pirmā ar personālu balsojumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. 29 par pret atturas noraidīts. 4 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums par pret atturas noraidīts. Ordināla teksts 21. paragrāfam divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Lai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 31. par. Pret atturas noraidīts. 6 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts. 24. paragrāfs par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 26. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 8. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 9 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 37 ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais paragrāfs par. Pret atturas noraidīts. Paragrāfs 43 ordināli tekstīvās daļās pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. 32. grozījums par pret atturas. Noraidīts paragrāfs 48 ordināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 39 par. Pret. Vēlreiz 39. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 11 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 64. Ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Paragrāfs 66. Ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. par pret atturas noraidīts. 68. ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 14. par grozījumus personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 73. pāragrāfs, ordināla teksts par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ordināla teksts atkrīt. Grozījums 15. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. par pret atturas noraidīts. 106. paragrāfs ordinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 107. ordināla teksts par pret atturas pieņemts, paragrāfs 11. ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 36 par. Pret. Atturas noraidīts. 37 par. Pret. Atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā kā mainīts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais ir rezolūcijas priekšlikuma Eiropas parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni. Sastais personāla balsojums sākam balsot. Grozījums numur 6. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 17 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 36 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 36. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 6, 37. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 38 par, pret, atturas, noraidīts. 39 par, pret, atturas, Noraidīts. Viens personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 40 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 19 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20 par. Pret pret atturas noraidīts. 41 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18 par. Pret. Atturas pieņems. 42 par. Pret. Atturas noraidīts. 21 par. Pret. Atturas Noraidīts 43 par. Pret. Atturas. Noraidīts 44 par. Pret. Atturas. Noraidīts 23 par. Pret. Atturas. Noraidīts 2 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ordināli teksts 7 paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 45 par pret atturas noraidīts. Ordināla teksts uh, 8 paragrāfam, personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīs personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 46 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais devītais paragrāfs tornāla tekstīvās daļās pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 22 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 47 par pret atturas noraidīts. Orģināla teksts, desmitais paragrāfs, personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 48. paragrāfs par pret atturas noraidīts. 71 personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Nu, beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 49, personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts 75 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par pret. Atturs noraidīts. 51. par pret. Atturs noraidīts. 69 par pret. Atturs pieņemts. 72 Mēs pārbaudām 69. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 72 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ordināla teksts līdz ar to atkrīt. 52. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 74 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 70 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un pēc tam balsot. Pieņemts ordināli teksts līdz ar to atkrīt. 53. grozījums par pret atturas noraidīts. 73. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un pēc tam balsot. Noraidīts. 54 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. 76. Man saka, ka ir mutiskais grozījums šeit. Freunde kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētā kungs. Es gribētu izteikt mutisko grozījumu, lai Strasbūru aizvietotu ar Briseli. Tā ir uh, vairākuma institūciju darba vieta, un pilsoņiem tas būtu ļoti nozīmīgs signāls, ka viņu raizes tiek uh, uztvertas nozīmīgi, un pēc uh, pilsoņu agoras tikšanām uh, sēdes notikt Bruselē, nevis Strasbūrā. Kolēģi Freundkungs. jūsu runu pārtrauc, jo pamatojumu nav pieļaujami. Vai ir kāds pret šo grozījumu? 40 kolēģi. Tie ir 40 kolēģi, kas līdz ar to mutiskais grozījums netiek pieļauts. Tātad balsojam par uh, uh, šo uh, 76, 78 grozījumu. Personāla balsojums. Balsojumu sākam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 55. grozījums par pret atturas noraidīts. Paragrāfs 18 divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 56 par. Pret. Atturas noraidīts. Grozījums 57 par. Pret. Atturas noraidīts. Grozījums 24 divās daļās pirmā daļa par pret, atturas noraidīts otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 58. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 59 par, pret, atturas noraidīts, 60 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 61 par, pret, atturs, noraidīts. 62 par, pret, atturs, noraidīts. 63 personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 63 par, ne, 64 atvainojas par, pret, atturs, Noraidīts 25 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 65 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 66 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 5. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 26 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 67 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 28 par. Pret atturas noraidīts 29 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 30 par. Pret atturas noraidīts 31 par pret atturas noraidīts grozījums 7 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 8 par pret atturas noraidīts grozījums 32 par pret atturas noraidīts grozījums 9 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 10 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 33 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 11 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. Grozījums 12, kas par pret atturas noraidīts. Grozījums 13, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 14 par pret atturas noraidīts. Grozījums 15 par pret atturas noraidīts Noraidīts. Grozījums 34. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 35. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad rezolūcija kopumā ar uh, izmaiņām personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši un beidzam balsot? Pieņemts. Ich danke Ihnen sehr. Paldies! Tisztelt kollégák! Darbie kolēģi, lūdzu, klusumu, klusumu atstājiet zāli. Room. In a quiet manner, we are going to start. Mēs sāksim tūlīt balsojumu skaidrojumus. Tātad lūdzu vēlreiz uh, klusumā pamest zāli. Uh, informēju, Lūdzu, kolēģi, pametiet zāli klusumā. Tātad informēju, ka ir ļoti daudz eh, deputātu, kas vēlas izteikties balsojuma skaidrojumos, bet 14.45 eh, mums ir šī sēde jāpārtrauc, lai eh, dienestis spētu sagatavot zāli 15. sēdē pusēm 15. tādēļ <clears throat> rīt. Pēc balsojumiem turpināsies balsojuma skaidrojumi. Un var arī iesniegt rakstveidā uh, tos balsojuma skaidrojumus, uh, eh, kurus nepaspēs izteikt mutiski. Paldies! Godājumie kolēģi, sāksim balsojumu skaidrojumus. Pirmais - Eiropas zaļais kurs un no riņu grupas

ar Eiropas zaļo kursu visas dalībvalsts spēs veikt pārēju uz uh, maz oglekļu izmešu sabiedrībām, bet tas ir tikai sākums. Eh, Priekšsēdēs piedāvāju nedaudz pagaidīt pusminūti, tad sāksim. Paldies! Uh, es pats sevi nedzirdu, saka runātājs. Uh, Okay, then I okay, became more quiet. The floor is yours. Labi, dod jums atkal vārdu. Priekšsēd. Eiropas zaļais kurs ļaus visām dalībvalstīm veikt pārēju uz um, maz oglekļa izmešu sabiedrībām, bet tas ir tikai sākums. Es balsoju par šo kursu jo tas ir stabils plāns, kā dekarbonizēt mūsu ekonomikas. Lai to paveiktu, mums ir vispirms jādara trīs lietas. Pirmkārt, jāgādā, lai sabiedrības saņemtu atbalstam, lai šī pārēja uz uh, zemā oglekļa sabiedrība būtu taisnīga. Otrakārt, mums jāgādā, lai valdības būtu gatavs tagad, nevis vēlāk pieņemt grūtos lēmumus. Un otrkārt, uh, Mums jāgādā, eh, treškārt mums jāgādā, lai privāti uzņēmumi strādātu roku rokā ar valdībām. Laiks skrien, mums nav vairs daudz laika palicis, lai glābtu savu planētu. Pat labāk, uh, eh, Austrālijā plosās uh, ugunsgrēki, uh, tam vajadzētu biedēt mūs visus. Manā valstī mēs redzam uh, nenormālas vētras. Visbeidzot, mums ir jādod cilvēkiem arī cerība. Cerība, ka izdosies veikt šo pārmaiņu, jo bez cerības cilvēki padosies. Es piedāvāju jums visiem noskatīties Jaunzelandes ārdernas uh, eh, uh, eh, Ziemassvētku uzrunu. Šī uzruna man deva cerību, ka mēs uh, spēsim glābt savu planētu un savu nākotni darbie kolēģi. Lūdzu, nedusmojieties, tādēļ, ka mums ir ļoti maz laika. Eh, aicināšu jūs ievērot savu minūtes eh, runāšanas laiku. Mums ir 65 eh, runātāji vēl pieteikušies. Antonijs Hopes ir nākamais, kas ir pieteicies no Renew grupas. Priekšsēdi. Eiropas zaļais kurs ir varbūt vissvarīgākais, ko Eiropas Sanība jebkad uzņems. Uh, E, tas ir nepieciešams, lai apstādinātu klimatu izmaiņas un sārgātu bioloģisko daudzveidību. Rīcības ietvaram ir jābūt tādam, par ko vienojamies Eiropas un arī starptautiskā līmenī. Piesārņošana nekad e, nav apstājusies pie valsts robežiem, tā arī to nedarīs nākotnē. Katrai e, sabiedrībai, katrai valstī jārīkojas. Manā dzimtajā pilsēnā, Faberženā, uh, Eh, gaisa piesārņojums ir trīs reizes pārsniedz pieļaujamo, un eh, ministri, valdības ministri ļauj tam turpināties. Eh, mēs esam tomēr kļuvuši par blēzes plastmasas pilsētu. Ja jūs dosiet vietiem iedzīvotiem pilnvars, viņi arī problēmas ir atrisinās. Eiropas zaļā, zaļais kurs uh, E, sargās mūs no vidas e, e, kaitējuma nodarīšana videi, kas kaitēs ne tikai mums, bet arī nākamām paudzēm. Mēs varam ieviest ja, jaunas tehnoloģijas, kas mums nodrošinās tīrāku nākotni. Un tagad Džonsa kungs, viena minūte, Džonsa kundze. Džonsas kundze dod jums vārdu. Paldies! Klimas un vidas uh, eh, krīzes situācija ir viens no lielākiem izaicinājumiem, ko saskaras uh, cilvēce un visām, visas pasaules valdībām jādara viss, kas ir tavs spēkos, lai pret to cīnītos. Eiropai ir jārod ekonomiskais modelis, kas būtu piemērots 2020. gadiem. Uh, ir jābūt sociālam taisnīgumam, vides progresam. E, mēs nedrīkstam atstumt nevienu cilvēku, nevienu reģionu. Eiropas zaļais kurs e, sniedzas no Rumānijas līdz īrijai. Taču, ziniet ko? Apvienotā karalīste arī ir tur pa vidu. Tā ir liela uh, māsa, uh, kas jāņem vērā, ja mēs gribam tiešām eh, klimata krīzi veiksmīgi atrisināt. Un Velsa bija pirmā eh, zeme pasaulē, kas izsludināja klimata jomā eh, krīzes situāciju. Ja mēs gribam strādāt ar saviem kaimiņiem, tad jāsaprot, ka tas ir pat obligāti. Eiropas zaļiem kursam uh, ir jāliek cerības uz uh, zaļu nākotni. Eiropas saimnība ir globāls līders uh, eh, klimata rīcības jomā, un mums jāgādā, lai mūsu ekonomiskā un sociālā politika būtu tāda, kas nodrošinātu taisnīgu pārēju un ilgspējīgu sociālu uh, eh, um, vīdes pārmaiņu uh, veikšanu. Vēls darīs uh, to, kas ir tās uzdevumus uh, spēkos vai nu no, uh, Eiropas saimnībā būdam vai ārpus tās. Uh, Manas Bompārs. Prezidents. Kolēģi, priekšsēdētāji. Nesen parlaments izziņoja vides un ekoloģisko ārkārtas stāvokli. Tagad ir jārīkojas attiecīgi. Bet jūsu piedāvātais teksts, pat ja tur ir interesanti nodomi, neapzinās to, cik stāvoklis ir nopietns. Daži piemēri. Piemēri par 55% samazināt eh, izmešus eh, jau bija iepriekšējā sasaukumā spēkā. Vajag vismaz paredzēt 65% līdz 30. gadam, ja mēs vēlamies vērsties pret eh, sas, klima, sasilšanu. Šis teksts ir būtisks eh, kā, el, kā lauksaimniecības politikai, lai gan komisijas teksts nedod iespēju organizēt lauksaimniecības ekoloģisko pārēju. Teksts eh, ir nepietiekams, un, diemžēl, es nevaru to atbalstīt. Paldies! Paldies! Nākamā runās Jessica Sterg Stegrūda. Viena minūte. Mums vēl nav visu atbilžu. Šodien mēs tikai sākam ceļu, taču šis ir, e, e, Eiropietis ir sācis iekustēties. E, to ir sacījusi Ursula Fonderlajen. Taču apsolīt piezīmēšanos uz mēnesi CO2 kontrolēšanas jomā, neņemot vērā sekas, tas ir nenopietni, tas ir populisms. Investīcijas ir viena lieta, Un e, tas nozīmē arī, ka investīcijas tiek atrautas citur. Tūkstošiem miljārdu investēšana klimata jomā nevis drošībā, piemēram, veselības aprūpas sistēmā vai tehniskajā attīstībā, kas ir pamats nākotnes izaugsmēji un labklājībai, ir arī jāņem vērā CO2 neitrālā uh, E, kodolenerģija netiek atbalstīta. Tas parāda, ka e, šeit mēs vadāmies no ideoloģijas. Tas ir ideoloģisks plāksteris. Mums ir jānosaka realistiski mērķi, un tieši tādēļ es balsoju pret šo priekšlikumu šodien. Tagad e, Šodrovas kundze no Tautas partijas vienu minūtu, dāmas un kungi. Eiropas parlamenta nostājas zaļā Eiropas zaļā kursa jautājumā ir ļoti nozīmīga. Es gaidīju, e, ka šī nostāja būs ambicioza, bet arī racionāla. Diemžēl ambicioz, šī ambiciozitāte ir e, pārsvarā. Tad es balsojumā atturējos. Es koncentrējos uz divām lietām. Pirmkārt, lauksaimniecībā, jo mums e, ir vajadzīga ilgspējīga lauksaimniecība, un mums ir jāatzīst, ka to mēs varam sasniegt tikai ja e, stimulējam to, ka zemnieki izpildītu e, zaļā kursa prasības un mērķus. Tādēļ e, lauksaimniekiem jārod, jādod jauni stimuli, lai cīnītos pret klimata izmaiņām. Tātad priekšlikums šajā jomā ir pieņemams, bet nepieņemams tas ir tādēļ, ka ir arī eh, iebalsots eh, grozījums par kodolenerģiju, un šajā ziņojumā eh, tiek atzīta subsidiaritāte, kā arī dalību valstu tiesības noteikt savu enerģijas miksli, taču ir grozījums, kurā tomēr tiktu atzīta kodolenerģija, tam arī vajadzēja būt tikt atbalstītam, taču tas netika atbalstīts, tādēļ es atturējos. Uh, Nākamā Irēne Joveva, arī viena minūte lūdzu. Paldies! Es balsoju pār e, eh, Eiropas zaļo kursu, jo tas atspoguļo Eiropas parlamenta nostāju. Mēs vēlamies neutralitāti ogļa enerģija, ogļ, oglekļa jomā un augstu dzīves kvalitāti mūsu planētā. Šis priekšlikums ir līdzsvarots, mums ir jārēķinās ar klimata izmaiņām un jānodrošina taisnīga pārēja e, ekonomisks iespējas. Izšķirīga nozīme ir sadarbībai visās jomās starp pilsonisko sabiedrību, uzņēmējiem. Un e, rezolūcijā mēs e, tātad tiecamies uz oglekļu neitrālu sabiedrību, uzsverot Eiropas Savienības vadošo lomu šajā pārējā. Mēs aicinām arī visu, pa, visu pasauli pievienoties mums šajā kursā. Zaļais kurs ir nepieciešams. Un tāpat laikā tas paver iespējas ekonomikā. Uh, un mēs piesaistīsim arī citus, uh, lai nepieļautu klimata izmaiņu turpināšanos. Polčaka kungam vārds. Paldies, uh, ka devāt vārdu. Es atbalstīju šo uh, priekšlikumu. Uh, virziens eh, neapšaubām ir pareizs un vajadzīgs mūsu savienībai. Tas ir tikpat liels izaicinājums mums, kā citiem, tā skaitā arī Čehijai, manai valstī, joprojām ir reģioni, kuri nav gatavi šīm pārmaiņām, lai sasniegtu mūsu pašu noteiktos mērķus. Būs liels izaicinājums modernizēt Eiropas tautsēmniecību, taču kas mani dara bažīgu? Daži grozījumi, kas tika iebalsoti, nav atbalstāmi. Ļoti žēl, ka mēs neatbalstījām kodolenerģiju, un tas ir arī pārsteidzoši, ka parlaments nevēlas uzskaitīt šo pasākumu vai novērtēt šo pasākumu ietekmi. E, tas man lika vilties. Mm, parasti E, man būtu bijis jābalso atturoties, taču es nevēlējos atbalstīt negatīvas sajūtas, tādēļ beigās tomēr balsoju pār, jo mums jāatceras, ka esam e, lielu kaitējumu jau nodarījuši planētai un jāsāk e, pārmaiņas ieklustināt. Tādēļ balsoju pār. Tagad Čārlis Veimers, EKR grupa. Man likās, ka viņš ir zālē, bet nav. Tagad Veronika Vrečionovā. Paldies, priekšsēdus kundze. Es nebalsoju par šo priekšlikumu, kaut gan atbalstu daudzus tajā ietvertos mērķus - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, mežu uh, aizsardzību un citas, taču dažās jomās e, šeit ir pārāk radikāli priekšlikumi, kas nepalīdzēs mums sasniegt noteiktos mērķus. E, turpretī mums liekot pārlieku slogu mūsu pilsoņiem. Es mm, brīnos, kā tie, kas balsoja par, e, ko viņi teiks saviem vēlētājiem, vai viņi piekrīt enerģijas sadārdzinājumam, apkurs sadārdzinājumam Vai jūs arī jautājiet saviem vēlētājiem, vai viņi piekrīt eh, darba vietu apdraudēšanai? Es domāju, ka jūs to neatzīstat saviem vēlētājiem, bet turat to slepenībā. Ja paraugāmies, kas notiek dažās valstīs, eh, kurā ir streiki, tikai tādēļ, ka bija drusku cenu pieaugums, diez kas mūs vēl gaida. Tagad Filipses kundze no zaļajiem vienu minūti. Eiropas saimnībai ir jārisina klimata e, e, krīze tagad. Un zaļais kurs ir e, būtisks politisks instruments, lai palīdzētu mums ar to tikt galā, lai mēs var pavērstos par e, nulles oglekļa izmešu kontinentu. Tādēļ es ļoti lepojos ar zaļo lomu, ko tie spēlē šajā procesā. Um, Eiropai ir jā veids pārēja uz eh, eh, sabiedrību, kas iztiek bez fosilo apkura, eh, fosiliem kurinājumiem, un sievietēm ir arī jābūt svarīgai lomai šajā jaunajā tautsēmniecībā. Mēs turpināsim cīnīties par patiesu zaļo kursu, kas sargā arī sociāli iedzīvotājs, uh, Eh, eh, nosaka augstākas vidas ambīcijas un visbeidzot iesaist pilsoņus aktīvāk caur pilsoņu asamblējām. Visbeidzot, Miks Valas, viena minūte. Paldies! Eiropas zaļā kursa ir eh, daudz laba. Piemēram, 20. punktā ir noteikts, ka mājokļu eh, labāka izolācija nav jāsamaksā tiem, kam ir maz līdzekļu, taču man nepatīk tas, ka šeit nav tādu eh, eh, fundamentālāka pārēja uz, uz, uz zaļiem pasākiem. Merkosurs tiek pilnīgi ignorēts un gāze tiek uzskatīta kā pārējais kurināmo, kas ir vājprāts. Un, Mēs tērējam 60 miljārdus e, e, eiro nodokļu maksātāju līdzekļu un subsidijas, kas galvenokārt e, finansējot KLP, tātad lielās lauksaimniecības, nevis ģimeņu lauksaimniecības. Un Uh, arī ir šis 55% samazinājuma uh, mērķis noteikts bez uh, ietekmes izvērtējuma. Tas nav pareizi. Un tagad Klēra Dēlijas kundze. Paldies priekšsēdētājai. Kamēr mēs Eiropas Savienībā esam darījuši daudz labāk nekā daudz cits pasaules eh, tautsēmniecības eh, klimata jomā, tas nenozīmē vēl, ka esam pietiekumi labi. Es balsoju pret rezolūciju, jo šeit ļoti pietrūkst eh, apņēmības tajās jomās, kur tā visvairāk ir vajadzīga. Daži mūsu balsojumi par grozījumiem parāda, ka mēs tikai skaisti runājām, bet neesam gatavi uh, tiešām e, stāties pretīm e, šīm interesētiem grupējumiem, kas stājas e, pretī, kas bloķē. Simts uzņēmumi, kas visvairāk atbilda par 71% globālo izmešu. Mēs finansējam tā saucamo taisnīgās pārējais fondu, bet lielākā, ko tieši ir līdzekļi tiks tērēti KLP programmai, kas subsidē sliktu vidas praksi Eh, mēs eh, miljardus tēliem eh, ieroču industrijā bruņošanās, tas atstāja ļoti negatīvu ietekmu uz vidi tas ir patiesībā apvainojums veselam saprātam un tā nevajadzēja rīkoties. Tagad Andries Gliks no Riņu grupas. Paldies. Runāšu vācu valodā. Dāmas un kungi, Nevaram piekrist visam, e, kas rezolūcijā par zaļo kursu ir iebalsots, un tomēr mēs negribējām noraidīt šo rezolūciju, jo īpaši mēs, kā tieši ievēlēti Eiropas Savienības e, pilsoņu pārstāvi, mums ir jāuzdod sev jautājums, e, ko mēs darām vidas aizsardzības un klimata aizsardzības jomā. Eh, taču rezolūcijas kritiskā nostāja pret Eiropas eh, certifikātu tirdzniecību eh, un tā attiecināšanu uz transportlīdzekļiem un ēkām, to nevaram saprast visas jomas, kuras ir uh, iekļautas CO2 certifikāta tirdzniecībā, uh, palīdzēs tam sasniegt eh, CO2 mērķus, bet uh, tās jomas, kuras uh, nav tajā iekļautas, tos nesasniegs. Tādēļ šis ir ļoti uh, vērtīgs uh, rīks, instruments, un mūsuprāt, CO2 certifikātu tirdzniecība būtu arī jātiecina uz uh, ēku izolāciju un transporta jomām. Paldies! Un Tagad eh, nākamais eh, S&D grupas eh, vārdā Milāns Brilgles. Paldies priekšēd. Es balsoju pār šo rezolūciju pār Eiropas zaļo kursu, jo tas ir nepieciešams. Kaut man nedaudz šeit pietrūkst sociālās dimensijas un mūsu ekonomiskā domāšana nav zaļa bez eh, solidāras un sociālās dimensijas Eiropas Savienība un Eiropas demokrātija zaudēs uh, iedzīvotāju atbalstu. Ja šis zaļais kurs uh, dos labumu tikai dažiem, bet uh, izmaksas radīsies visiem, tad cilvēki pret to sacelsies, bet mums vēl ir laiks to labot proti ar rezolūciju par Eiropas zaļā kursa sociālo dimensiju. Un tagad Žoela Melāna lūdzu. Lielas paldies, eh, priekšādātāji. Mēs eh, vēlējāmies atkārtot, ka mēs, esam, mēs iestāmies par to, lai Eiropas Savienība sargātu vidi. Tas ir ļoti būtiski gan cilvēkam, gan biodaudzveidībai. Tomēr mums ir arī eh, jāatzīst, ka eh, ekoloģija eh, rada problēmas suverēnai politikai valstīs, un pašreizējais teksts ir pārspīlēts un pat totalitārisks. Mēs redzam, ka šeit ir ārkārtīgi daudz birokrātijas un ideoloģijas. Tas parādās it visā tekstā esam iesnieguši alternatīvu rezolūciju, lai šis zaļais kurs būtu daudz atbildī, atbildīgāks un realistiskāks, ņemot vērā to, cik daudz mm, miljārdu eiro šeit tiks izmantoti. Mēs iestāsimies par vienprātību, bet mēs uzskatām, ka pašreizējais teksts ir pārāk vājš. Tieši tāpēc Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu būt atbildīgākiem pret vīdi, un šī iemesla dēļ mēs atturējāmies balsojumā. Liels paldies! Es atvainojos, ka es jau jūs sajaucu šeit ar Hanenkungu. Hanenkungs tagad. Pirms 50 gadiem lauvas, tīģeri un vilki visi bija apdraudēti. Pašlaik lauvas vēl ar vien saskaras ar grūtībām, bet vilku ir ļoti daudz. Un kāpēc? Eh, tāpēc, ka lauvas dzīvo nabadzīgās valstīs, eh, tīģeri dzīvo vidējā minēju ienākumu valstīs un vilki dzīvo bagātās valstīs. Vislabākais, kas var notikt vidē, ir tirgus kapitālisms. Marks jau teica, ka daba ir resurs, kas ir jāizmanto, un tas arī parādījās šajās industrijās austrumu blokā. Mēs eh, redzam, ka mm, Rāla jūra tagad ir tūkstnesis, un eh, tāpat arī ir pārāk eh, daudz uh, cigarešu un automašīnu, kas tiek izmantotas. Mēs redzam, ka daba tiek apdraudēta, un, protams, ka tas notiek tajās valstīs, kas ir atvērušās tirgumu. Ja jūs vēlaties dabas aizsardzību, jums ir jāatbalsta konservatīvie. Lielas paldies! Nākamais runātājs uh, Aleksandrs Vondra, EKR grupa. Runātājiem nevieslēgs mikrofons. Šetřit zdroje, jak revitalizovat lesy, jak Mums ir jāatjauno resursi, eh, jānodrošina ūdens ainavā, bet eh, viss teksts kopumā ir pārāk radikāls. Šeit ir daudz nereālu mērķu, tieši tāpēc es to nevaru atbalstīt. Samazinājumu mērķi 2030. gadam nav realistiski, un Eiropas komisijas vakar apsolītie resursi, kas sasniedz pat vienu miljardu eiro gadā, ir smieklīga summa. Tas ir kā pili okeānā. Esam iesnieguši divus grozījumus, lai atbalstītu kodolenerģiju, kas varētu palīdzēt pārējais procesā. Mēs vēlamies sniegt atbalstu tiem, kas cietīs visvairāk. Šie grozījumi, diemžēl, netika pieņemti, tāpēc es balsoju pret. Nākamais runātājs Anģels Džambatskis, EKR grupa. Dāmas un kungi, es esmu pret tā saucamo zaļo kursu. Ne tikai tāpēc, ka tas ir tāds dīvains uh, kulta dokuments, kas var novest pie psihiskas neirozes, bet gan tāpēc, ka šīs um, dokuments ir arī liekulīgs. Kā jūs uzdrošināties par to balsot, ņemot vērā to, ka mēs pirms vairākiem mēnešiem nobalsojām par to, ka pa Eiropu braukā uh, tukšas kravas automašīnas tādējādi apdraudot eh, Bulgāru un citu austrumēropiešu darba vietas. Mēs eh, mēģinām eh, iznīcināt arī ogļu enerģiju Austrumēropā, bet vienlaicīgi mēs neatbalstam visekoloģiskāko enerģijas veidu - kodolenerģiju. Mums ir tikai uh, vējš kā enerģijas avots. Vienlaicīgi mēs rādzām, ka uh, Visa industrija savukārt tiek pārnest uz Ķīnu. Gilas kundze. Um, I, I strongly... Es uh, atbalstu Eiropas zaļo kursu. Izaicinājums ir tik milzīgs, ka mums ir vajadzīga vairumtirdzniecības revolūcija. Uh, Šeit nav runa tikai par to, ko dara valdības. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai pilsoņi rīkotos. Visas izmaksas nedrīksto, nedrīkstētu gulties uz to pleciem, kuriem ir vismazākie ienākumi vai arī vismazāk resursu. Jānodrošina, lai populisti neizmantotu bailes, kas, protams, cilvēkiem ir, ņemot vērā šīs lielās pārmaiņas. Uzskatu, ka mūsu pienākums ir panākt, lai cilvēki saprastu, cik svarīgi ir turpināt šo darbu un cik svarīgi ir arī nodrošināt ilgspējību planētā. Es priecājos, ka pateicoties manam darbam ekon komitejā, esmu varējusi daudz ko panākt finanšu pakāpumu sektorā, un tas parādās arī ziņojumā. Es priecājos, ka varēju atbalstīt šo ziņojumu ar savu balsi. Liels paldies par jūsu komentāriem. Nākamie balsu skaidrojumi attiecas uz rezolūcijas priekšlikumu par pilsoņu tiesībām izstāšanās līgumā. Un pirmais runātājs ir Bilijs Kalahans. Vienu minūti. Oh, I'm very sorry, I didn't realize that he left. Atvainojos, eh, viņš eh, ir aizgājis, viņš izteicās iepriekšējās debatēs. Tāda eh, kā iepriekšējās debatēs Džakija Džons lūdzu no sociāldemokrāta grupas.